Bien, buenas tardes. Comenzamos. Tā tad. Labdien visiem. Sāksim darbu. Atvainojiet, ka mums bija jānomaina zāle. Envi komiteja nedaudz pārvilka viņam paredzēto laiku. Ceru, ka mūsu gadījumā tā tas nenotiks. Mums ātri jāpabeidz darbi. Es ceru, ka ilgi es nevadīšu šo sanāksmi. Tiešām gribētu ļoti ātri visu noskaidrot. Vai visiem ir balsošanas kartes? Gadījumam, ja eh, tās mums būs vajadzīgas. Ja kādam nav balsošanas kartes, sekretariātam ir vēl dažas rezerves kartes. Ja kāds kārti ir aizmirsis, lūdzu paziņot par to sekretariātām, un citādi mēs formāli paziņojam sanāksmi par atklātu, mums ir viens punkts darba kārtībā, proti prezidija, komitejas prezidija ievēlēšana, tas ir priekšsādātājs un četri vicepriekšsādātāji saskaņā ar attiecīgo pantu reglamentā. Mēs ievēlēsim pre, priekšsādātāju sākumā un tāda vicepriekšsādātājus. Mums ir pilntiesīgi locekļi, kas uh, Eh, ko, ko aizstāju šeit. Es nezinu, vai man tas ir oficiāli jāpaziņo, bet tā tas rakstīts noteikumus. Evelina Gebharda aizstāja Richardu Kobitu, Ulkistensens aizstāja Klāra, Klāru Agilēru sociālistiem. Tagad tautas partijā Viljams Mons aizstāja Mikelārijas Kanetiņu, un tas ir viss attiecībā uz aizstāšanu. Goja man nav nekādus eh, vārdus eh, devusi, bet eh, arī tur mums ir aizstājies. Bet par to tagad tika paziņots. Mums ir kvorums, tas nozīmē, mēs uzreiz varam ķerties pie lietas un uh, balsot par kandidātiem. Es vēlos jautāt. Uh, vai mums ir kandidāti eh, priekšsēdētājiem atam Kūna kungs tautas partijā. Paldies priekšsēdētāju kungs. Gabriels Mato. Mm, par lielisko mm, darbu vadīšanu pēdējā sasaukuma ietvaros. Kā vicepriekšsēdētājs komitejā vēlos ierosināt eh, zivsaimniecības mm, priekšsēdētāju amatam Alenu Kadeku kungu. Vai ir citi priekšlikumi? Ja citu kandidātu nav, tad Aleks Kadeks uh, tiek iecelts par komitejas priekšsēdētāju saskaņā ar uh, attiecīgiem nosacējumiem, par kuriem jums ir paziņots. Jā, protams, kandidāts uh, pieņems šo uh, amatu jums jāizpilda deklarācija par interesēm un eh, jums jābūt eh, loceklim šajā komitejā, un es jums jautāšu, vai jūs esat uh, gatavs pieņemt šo amatu. Jāsaka, kandidāts es esmu gatavs. Ļoti labi. Aleks Kadeks ir uh, gatavs strādāt, un es arī tam piekrītu. Ja mums nav citu kandidātu, uh, mēs ar aplausiem uh, varam ievēlēt uh, viņu. Lūdzu, uh, ar aplausiem apstiprināt viņa kandidatūru. Un kādi kungs? Es nodošu jums turpmāko darbu vadīšanu. Lūdzu, novēlējums panākumus priekšsēdētājām at pienākumu pildīšanā. Tu atbildē. eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier. Ļoti labi, liels paldies par um, jūsu uzticēšanos. Es ceru, ka būšu tas cienīgs, uh, katrā gadījumā darīšu visu spēkos, lai jūs būtu apmierināti par eh, to, ka mani atbalstījāt. Paldies par šo atbalstu. Un tagad mēs turpināsim uzreiz ievēlot vicepriekšsēdētājus. Pirmā lieta. Tātad pirmais vicepriekšsēdētājā mats. Priekšsēdētājs jūsu balsošanas karta. Lielas paldies! Tātad. Pirmais vicepriekšsēdētā amats mums ir viens kandidāts - Izabela Lavīna. Atvainojiet, man droši vien formālāk eh, jā, jāvada šī sanāksme, vai mums ir kandidāti šim amatam. Paldies, priekšsēdētā kungs, zaļo eh, vārdā. Es vēlos nominēt Izabelu Levīnu šim amatam. Vai Izabela piekrīt? Jā, vislielāko prieku. Esmu gatava pildīt šo, šos pienākumus. Vai būtu citi kandidāti? Jā, kandidāti nav. Es aicinu jūs ievēlēt Izabelu kā pirmo vicepriekšsēdētāju ar aplausiem. un uh, tagad viņa mums pievienosies. Un darbosies rāmuriņu šeit. <laughs> Bon. Is this for me? Yes, no, yes, it's for you. <laughs> Alors, euh, on, nous allons passer maintenant. Tagad uh, otrais vicepriekšsēdētāja amats. Vai mums ir kandidāti? Jā, paldies priekšsēdētāja kungs, tautas parties uh, vārdā. Es ierosinu. Deputātu, ko jūs visi labi pazīstat. Valēso kungu. Vai mums ir citi kandidāti? Mums nav citu kandidātu. Līdz ar to es ierosinu ievēlēt Jāroslavu Valēsu. Lūdzu, pievienojieties mums šeit pie priekšsēdētāja galda. Tagad trešais vicepriekšsēdētāja amats. Vai mums ir kandidāti? Jā, mums ir kandidāts priekšsādātāja kungs. Lūdzu. Priekšsādātāja kungs. FDD grupas vārdā uh, es vēlos nominēt uh, Marku Francē. Jā, vai mums ir citi kandidāti? Jā, priekšsādātāja kungs. Tautas partijas vārdā es nominēšu Vena Kuna. Werneru Kūnu. Ļoti labi, te mums ir divi kandidāti. Parasti eh, šajā, šajā komitejā nav paredzētas diskusijas, bet ja kāds vēlas izteikties vienas minūtes laikā, viņš var, vai viņa var to darīt. Paldies priekšsēdētāju kungs un uh, apsveicu ar ievēlēšanu. Uh, man prieks pašai būt ievēlētai kā pirmajai vicepriekšsēdētājai un uh, es uh, centīšos um, vadīt uh, šīs komitejas sanāksmes taisnīgā veidā un labi sadarboties ar visām politiskām grupām. Runājot par prezidiju, man šķiet, būtu labi, ja mēs uh, ievērotu uh, procedūras noteikumus šīs komitejas eh, darba veidam. 15. reglamenta pantā, otrajā punktā ir rakstīts, ka ievēlot priekšsēdētāju, vicepriekšsēdētāju vai kvestoru jānodrošina dalībvalstu taisnīga pārstāvība, arī politisko eh, viedokļu pārstāvība. Mēs parasti izmantojam dehonta sistēmu, uh, lai mums būtu šī taisnīgā pārstāvība un politisko uzskatu uh, pārstāvība, bet um, tagad mums veidojas situācija, kad mums trīs vicepriekšsēdētāji nāk no tautas partijas. Es to esmu piedzīvojusi budžeta komiteja pirms stundas, kur um, deputātu no FDD uh, tika praktiski uh, izspiests no vicepriekšsādātāja krēsla un uh, tika ievēlēts tautas partijas kolēģis. Tagad demokrātijas ietvaros, ja vēlamies respektēt mūsu pilsoņus, mums tas jāņem ļoti nopietni. Ja mums ir uh, eiroskeptiskas uh, partijas parlamentā, viņu uzskati ir jāpārstāv tikpat nopietni kā visu pārējo partiju uzskati. Uh, Un tā mēs vislabāk turēsimies pretī eh, šo eiroskeptiķu politikai, un mums katrs kandidāts jāskata kā persona, nevis kā partijas pārstāvis. Tāpēc es vēlos uzklausīt Fronta kunga, kungu un Kūna kungu. Es vēlos, lai viņi prezentētu sevi, lai mēs varētu nospriest, vai Fronta kungs ir kompetents, lai pildītu šos pienākumus. Paldies, Izabela. Nē, mēs nesāksim diskusijas tagad. Demokrātija tiks eh, ievērota. Mēs uh, nobalsosim. Pēc tam to var, var apstrīdēt, ja vēlaties, bet dem, šī ir demokrātiskā procedūra, un es ierosinu nobalsot elektroniski. Ļoti vienkārši. Es uh, ierosinu sākumā balsot par Afrontekungu. kungu jo viņš ir pirmais nominētais uh, kandidāts. Lūdzu, nospiediet zaļo uh, pogu, uh, ja vēlaties afrontē kungu ievēlēt. Ja savukārt balsosiet par kūnu kungu, tad spiediet uz sarkano pogu. Vai vēlaties novadīt testu sākumā, vai visi gatavi balsot šādā veidā? Visiem balsošanas kartes ir gatavībā. Tātad afrontē kungs zaļā poga, kūna kungs sarkanā poga. Saskaņā ar demokrātiskiem noteikumiem, kas mums ir spēkā, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 11 balsis par Kūna kungu, 9 balsis par Afrontēju kungu. Tas nav absolūts vairākums, mums jābalso vēlreiz. Otrā kārta, sākam balsot. Lūdzu, paskatieties, vai iekārtas ir funkcionēt spējīgas un sākam balsot. Beidzam balsot. Divpadsmit balsis par Kunkungu, deviņas balsis par Afrontē kungu. Kuna kungs tiek ievēlēts par Zīvsāniecības komitejas vicepriekšsēdētāju. Es precizēšu, kā Afrontē kungs aktīvi, noteikti aktīvi piedalīsies Zīvsāniecības komitejas darbos. Lūdzu, jūs uh, runājat par demokrātiju, uh, cienītais, uh, bet tas nozīmē dot cilvēkiem iespēju izteikties. Šeit tas nenotiek. Tā droši vien ir Eiropas demokrātija, kas nav demokrātija. Priekšsēdētājs tāda ir tradīcija, mēs to respektējam. Diskusija nav paredzēta. Mēs nesāksim tagad diskusē, diskutēt. Tipiski nedemokrātiski, sakrunātais. Mēs ievēlēsim ceturto vicepriekšsēdētāju. Vai mums ir kandidāti? Ceturtajā, ceturtā vicepriekšsēdētāja amatam. Jā, Renata Briankova. No sociāldemokrātu grupas. Vai mums ir citi kandidāti? Nav citu kandidātu. Es uh, ierosinu ievēlēt ja Renātu Briankovs kundzi ar aplausiem. Paldies! Prezidijas, uh, prezidijā visi amati ir aizpildīti. Mūsu nākamā sanāksme notiks 22. datumā. Mēs precizēsim pie sekretariātu, ar sekretariātu, bet eh, es ierosinātu sākt eh, pulksten divos pēcpusdienā, nevis deviņos no rīta. Vienkārši 21. datums ir svētku diena un viss būs ciet. Mēs redzēsim, kad un cikos. Mm, ja nesanāks, tad 22. datumā pulksten 9. no rīta. Tas ir absurds, cirks un travestija. Jūs neticat demokrātijai, un es nepiedalīšos tai visā. Uz redzēšanos. Es jums novēlu patīkamu, die, patīkams dienas beigas, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, mēs um, tiksimies 22. datumā ar jums. Uh, pulkstens, pulksteni vai nu deviņos vai nu divos pēcpusdienā. Redzēsim, kā organizēsim darbus. Par to jūs informēs pa e-pastu. Tātad pa e-pastu jums tiks nosūtīts precīzs uh, sanāksmes sākšanas laiks. Paldies visiem, jauku vakaru un tiekamies nākamnedēļ. Thank you.